kunga ziņojums par audiovizuālo mēdīju pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Došu vārdu referentam četras minūtes. Lūdzu, Boris kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas novērtējums tiek veikts pirmo reizi. Ziņojums, kur es sagatavoju, ir tāds, kurā tiek analizēta situācija, kā šī direktīva ir uh, darbojusies uh, trīs gadu laikā kopš tās ir stājusies spēkā. Novērtējums ir pozitīvs, lai gan komisija ir nākus klajā ar savu ziņojumu ar dažu mēnešu nokavēšanos. Taču šī kavēšanās bija saistīta ar to, ka dalība, dažas dalībvalstis kavējās ar direktīvas transponēšanu. Šobrīd visas dalībvalstis ir īstenojušas direktīvu, un mēs uzskatām, ka tas ir liels panākums. Šī direktīva ir viens no galvenajiem elementiem masu informācijas līdzekļu brīvības nodrošināšanā, un tas ir arī iekšējā tirgus instruments, kas garantē izvēles brīvību. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs instruments, kas regulē šo jomu Eiropā. Uh, Šodien mums ir darīšana ar vairāk nekā 8000 televīzijas pakāpojumu sniedzēju un vairāk nekā 2000 pieprasījumu pakāpojumu piegādātājiem. Mums ir svarīgi pievērst uzmanību arī reklāmas jomai. Mēs domājam, ka šis 20 minūšu noteikums, es atvainojos, 12 minūšu noteikums ir ļoti labs kompromiss un to vajadzētu saglabāt arī nākotnē. Izcelsmes valsts noteikums arī ir ļoti pozitīvs. Ja pakalpojums niedzējs īsteno kaut kādas noteiktas prasības vienā dalība valstī, tad šis, šis pakalpojums niedzējs drīkst raidīt arī citās dalībvalstīs. Es domāju, ka tas ir labs noteikums. Kā kultūras komitejas deputāts es gribētu uzsvērt arī jautājumu par nepilngadīgo aizsardzību. Ir ļoti būtiski raudzīties, kā reklāma ietekmē bērnus. Nepilngadīgos ir jāaizsargā no reklāmas, kurā tiek uh, reklamēt alkoholisko dzērienu, cigaretes un dažādas citas neveselīgas vietas. Vēl ļoti būtisks jautājums ir mēdīja brīvība un plurālisms. Arī šīs jomas tiek īstenots un iepriekšējā ziņojumā par to tika runāts. Vēl viens jautājums ir naida kurināšana un tās aizliekšana. Un šeit ir viens gadījums par franču televīzijas sabiedrību, kas mudināja vai kūdīja uz antisemītismu. Tāpat mums izdevās eh, atbalstīt Eiropas eh, darbus. Vairāk nekā 60% pārēžu, kas tiek pārraidīts, ir Eiropas izcelsmes. Un 34% eh, ir radījuši neatkarīgi producenti. To visu atbalsta direktīva. Taču mēs gribētu lielāku uzsvaru likt uz um, Eiropas um, audiovizuālo produktu veicināšanu. Direktīvā tiek arī izteikts aicinājums cīnīties pret diskrimināciju, dažādu veidu diskrimināciju, kas ir balstīta uz vecumu, dzimumu orientāciju un tā tālāk. Šobrīd ir ļoti būtiski, lai tiktu ņemti vērā arī dažādi citi aspekti. Mēs vēlamies, lai šī direktīva turpinātu darboties, lai tā būtu pozitīva, būtu pozitīva ietekme un lai tā pozitīvi ietekmētu arī hibrīd televīzijas nākotni. Šobrīd patērētāji neizšķir starp uh, lineārajiem un nelineārajiem pakalpojumiem. Es domāju, ka direktīvai šobrīd nevajadzētu mainīties. Šobrīd mums ir jāraugās, kā šī direktīva darbojas un kā tā ietekmē moderno hibrīdu televīziju. Varbūt nākotnē direktīvu vēlreiz varētu pārskatīt, bet tikai pēc tam, kad vairākus gadus uzmanīgi būs novērot situāciju. Es gribētu pateikties visiem cilvēkiem, kas man palīdzēja izstrādāt šo ziņojumu, un es neparcietību gaidu tālākas diskusijas. Paldies! Paldies! Vispirms es došu vārdu papa Nikolau kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Pirmkārt, es gribētu apsveikt referentu un pateikties viņam strādājot pie šī ziņojuma galīgās versijas, viņš bija gatavs mūs uzklausīt un ņemt vērā lielāko daļu grozījumu. Viņš izrādīja ārkārtīgi lielu vēlmu sadarboties. Es gribētu pavisam īsti pieminēt sesto pantu, direktīvas sesto pantu, kurā ir runa par eh, cīnīšanos pret eh, naidu kurināšanu, balstoties uz reliģiju, dzimumu un tā tālāk. Šobrīd mēs redzam, ka diezgan ekstrēmi vairākās dalību valstīs izpauž šādu veidu kurināšanu uz naidu, un mums ir jāapzinās, ka tie, kas vēlas uh, kurināt šādu naidu, ka tiem būtu jāzina, ka tā, tā ir aizliegta praksa, un šī, šī ir pirmā reize, kad mēs šādu veidu tekstu izstrādājam un gatavojamies pieņemt visiem būtu jāzina, ka šāda veida pārkāpumi tiek stingri kontrolēti un ka būs sankcijas attiecībā pret jebkuru cilvēku, kurš šādā veidā vēlas izpausties. Paldies, man ir pārāk daudz runātāju no tautas partijas grupas, parasti kāds jau ir izteicies no grupas, tad eh, debatēs vairs neatkārtoju. Tagad Bazesko kundze. Un varbūt bez, viņi varētu izteikties grupas vārdā. Bazesku kundze, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Audiovizuālo mēdīju pakāpojumu direktīva ir galvenais regulējošais elements šajā jomā Eiropas Savienībā. Es gribētu norādīt, ka šobrīd notiek arī sabiedriskās konsultācijas par to, ka uh, ja tiks pārskatīta šī direktīva, tad tai būtu jābūt tādai plašākai. Mums ir jāņem vērā 9. panta 2. punktā minētais, kurās masu informācijas līdzekļi tiek mudināti nākt klajā ar uh, tādiem kā uzvedības kodeksiem dažādās jomās. Tāpat mums arī jāņem vērā augstā līmeņa grupas uh, mediju uh, un arī plurālismu jautājumos ieteikumus. Viens no tiem ir izveidot tādu uzraudzības mehānismu centru Eiropas līmenī, kas eh, pārbaudītu mēdīju jomu un varētu sniegt savas rekomendācijas. Sančes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. 2010. gadā Eiropas Savienība pieņēma ļoti ambiciozu tekstu, kas mm, attiecās uz audiovizuālajiem medijiem, un tas bija tiešām ļoti veiksmīgs, jo tas paredzēja, ka tiek aizsargāti nepilngadīgi un tiek ierobežots arī reklāmas daudzums. Es vēlētos piesaistīt jūsu uzmanību 13. Boris Kunga ziņojumā. Un šeit bija prasība, lai šī direktīva tiktu izslēgta no visiem uh, no tirdzniecības noliegumiem, jo ja mēs tādu uh, iekļausim kaut kādos līgumos, tad beig beigās mēs nevarēsim šo direktīvu vairāk mainīt un mēs apdraudēsim kulturālo diversitāti un arī um, apdraudēsim citas pamatbrīvības. Un eh, balsosim tā, kā mūs aicina Boris Kungs. Paldies. Thank you. Mrs. Šidlevska. Paldies, tagad Šidlevskas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis ziņojums pievēršās daudziem svarīgiem jautājumiem. Boris kungs nolēma, ka mums ir jāņem vērā arī vecākās paudzes eh, vajadzības un arī tādu cilvēku vajadzības, kam ir dažāda veida audiovizuāla ierobežojumi. Bet šeit mums būtu jāatceras arī par pārnēsājumām ierīcēm un ierīcēm par to, ka ir cilvēki, kas ir invalīdi, kam ir nepieciešami šādi pakalpojumi un, piemēram, ir nepieciešama arī tulkošana zīmju valodā. Tāpēc mūsu piedāvājumam ir jābūt plašākam, mums ir jāņem vērā arī šādu cilvēku vajadzības, jo tādējādi mēs nojauktu daudzas barjeras, kas joprojām pastāv mūsu sabiedrībā. Tādējādi mēs arī cīnītos pret sociālo izslēgšanu, ar ko šie cilvēki saskarās katru dienu. Paldies! Tagad Matuls kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Ņemot vērā, kāda ir tehnoloģija attīstība, mediju regulējums ir kļuvis par prioritāru jautājumu. Šeit mums jārunā par izteiksmes brīvību, par piekļuvu informācijai un arī par komerciāliem jautājumiem, jo internetā attīstība ļauj vair, aizvien vairāk cilvēkiem piekļūt dažāda veida audiovizuālajiem pakalpojumiem, gan tradicionālajiem, gan arī tiem, kas ir pēc pieprasījuma. Tāpēc patērētāja uzvedība tirgu pastāvīgi mainās. Komisija analizē to, kā šie pakalpojumi tiek sniegti tirgu, un ir eh, šis jautājums ārkārtīgi svarīgs, lai regulētu šo tirgu. Manuprāt, ir dalību valstīs jāveic vairāk pasākumu, lai aizsargātu nepilngadīgos pret dažāda veida reklāmām, kas veicina neveselīgu dzīvesveidu, tīpaši neveselīgas pārtiks patēriņu. Uh, jānodrošina arī tas, ka dalībvalstīs vismaz 10% no visām pārraidēm nāk no neatkarīgiem producentiem. Arī jānodrošina tas, ka mums būtu pieejami šādi te pakalpojumi visiem tiem, kam ir ierobežota audiovizuālā uztvere. Paldies, tagad Krosas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums par reglamentu. Um, the, the convention is that if you've already spoken in one of these debates. Nu, parasti ir tā, ka ja jūs jau esat debatēs izteikušies, tad vairāk nevarat runāt tajās pašās debatēs. Diemžēl runātājiem nav nu ieslēgts mikrofons. E my, my okay, exceptionally. Nu tad izņēmuma kārtā, saka priekšsēdētājs, atļaušu jums izteikties. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju atsaukties uz principiem. Tikai tautas partijas runātāji varēja izteikties šajās debatēs. Es redzēju, ka jums bija sāpju izteiksmes sejā, kad es runāju pēdējo reizi, jo es runāju ilgāk nekā man bija paredzēts. Bet es šoreiz jūs nesarūktināšu un runāšu īsi un ātri. Uh, Es gribēju teikt, ka Boris Kunga ziņojums ir ļoti labs un tas ir atbalstāms, ir īpaši septītais punkts par piekļuvi pakalpojumiem, arī 13. 15. saistībā ar nepilngadīgo aizsardzību aizstāvību, arī 9. par komerciālo komunikāciju un arī 17. Šis ziņojums mums ir jāatbalsta. Paldies un gribēju teikt, ka lūdzu redziet, ka es pirms laika beidzu. Komisāra Krūsa, tagad jums lūdzu vārds. Migaska kungs, es neesmu no tautas partijas. Tas priekš jums īpaši. Nu, kopumā es gribētu atbalstīt Boris kunga ziņojumu. Tas ir izlīdzsvarots, tas, eh, tam ir ļoti pareizi pieeja šiem jautājumiem un arī ir labi sastaistīts ar nākotnē paredzamajiem komisijas pasākumiem. Uh, Gribu pateikties gan referentam, gan ēnu referentiem par izdarīto darbu. Bet runājot par esošās direktīvas izpildu, mēs uh, veiksim pētījumu par to, kā nepilngadīgos ietekmē alkohola reklāma, un 14. gadā šim ziņojumam būtu jābūt gatavam. Uh, Runājot par nākotnes politikām, mēs esam publicējuši zaļo grāmatu par konverģenci, un es gribētu aicināt visus, kas ir ieinteresēti šajā jautājumā, piedalīties debatēs. Tradicionālā pārraide tiek skatīta četras stundas dienā, un tā tad ir ļoti svarīgi neaizmirst, ka mums ir apmēram 40 miljoni šādu televizoru vai šādu aparātu. Uh, visā Eiropā. Eh, jāsaka gan, ka varbūt ne visas iespējas tiek izmantotas, bet tomēr šādas iespējas ir. Mums ir jānodrošina ekonomiskā izaugsme, tā pašā laikā jāizstāv mūsu vērtības. Tāpēc šis, eh, šī zaļā grāmata uzrunā visas interesētās puses, kā mums nodrošināt šos rezultātus, kā sasniegt mūsu vērķus. Un eh, mēs arī varētu runāt par to, kādi būtu nepieciešami Eh, pasākumi nākotnē. Priekšlikums var iesniegt līdz augusta beigām. Zaļā grāmata eh, iekļauj eh, dažāda veida aparātus ar piekļuvu arī internetam. Tiek runāts gan par tradicionālajiem pārraižu kanāliem, bet ir arī tāda holistiska pieeja, mēģinot iekļaut daudzas un dažādas jautājumas, piemēram, eh, reklāmu regulējums, nepilngadīgu aizsardzību un tā tālāk. Visi šie jautājumi zaļajā grāmatā ir iekļauti. Mēs runājam par izaugsmu, par vērtībām, par eh, tirgus apsvērumiem, par savstarpējo savietojamību un citiem. Un šīs konsultācijas notiek paralēli citiem jaut, citām konsultācijām, ko jau es pieminēju iepriekšējās uzrunās, piemēram, saistībā ar mēdīju brīvību. Mēs ar prieku raugamies nākotnē, cerot turpināt veiksmīgo sadarbību ar parlamentu, tīpaši ar kultūras komiteju šajā jautājumā. Paldies, komisāri! Paldies arī Boris kungam par ārkārtīgi nopietno un lielisko ziņojumu. Par to mēs balsosim rīt no rīta 12.30. Paldies kolēģiem! Tagad mēs pāriesim pie eh, nākamā ziņojuma, ko sagatavojas arī Omen Ruitena par atbilstīgu droši un noturīgu pensiju programmu. Lūdzu, Ruitens kundze. Runātāji nav ieslēgus mikrofonu. Priekšsādātāji, liels paldies, ka man devāt vārdu. Kruskundze, es priecājos, ka arī jūs esat šeit, dārgie kolēģi.